uzskatīsim, ka kandidatūras ir apstiprinātas. Konstitucionālo jautājumu komisija saistībā ar eh, reglamenta 211. panta trešo daļu eh, izsaka priekšlikumu saistībā ar biroju. Eh, te ir jāprecizē, ka saskaņā ar 186. pantu birojā drīkst ievēlēt tikai pamatdeputātus ja līdz rītdienas sēdēji ne grupa, nekāda grupa, ne 40 deputāti necēls iebildumus, tad šo tekstu mēs apstiprināsim, kurš ir redzams eh, Sienson direkt lapā. Kolēģi Muskardīnī man informēja, ka no 2012. gada 15. oktobra ir ECR grupas biedre. Tagad par mūsu darba kārtību, par darba plānu,